effet, ça va beaucoup. Oui. Ça va Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dāmas un kungi, kolēģi, 17. punkts mūsu šīsdienas darba kārtībā. To aizvedām kopā ar drošības un aizsardzības jautājumu komitejas kolēģiem sadarbībā ar Um, mūsu sadarbības komitejas pārstāvjiem ar NATO parlamentāro ANS asambleju. Um, šīs komitejas vadītājs sēž man līdzās. No sirds sveicam uh, NATO ģenerālsekretāru Jensu Stoltenbergu, mūsu šī brīža galveno viesi. Ģenerālsekretāra kungs sirsnīgi sveicu jūs Eiropas parlamentā. Um. We experienced you in the last term when you were guest. Jūs jau e, šeit e, bijāt e, pirms kāda laika, un mums ir patiesa prieks, ka tagad, esot pārvēlētam, jūs atkal mūs pagodināt ar, ar savu klātbūtni, lai runātu par kopsaucējiem mūsu darbībā, mūsu jaunajā, jauno sasaukumu uzsā, uzsākot. Tāpēc es ar ievadvārdiem neaizraušos Vēlreiz tikai pasvītrošu to, ka šis parlaments, šis parlaments sasaukums un uh, AFET komiteja un arī drošības un aizsardzības jautājumu komiteja uh, ar lielu entuziasmu un deksmi iestājas par ciešāku sadarbību ar NATO. Tā ir mūsu drošība, tā ir mūsu labklājība, kas ir uz spēles, un te visu panākumu ķīla ir cieša sadarbība ar NATO, ar Ziemeļatlantijas līguma organizāciju. Paldies, David, un sveicināti arī uh, abu apakškomiteju uh, priekšsēdētāju, un tas ir man liels gods atkal būt eh, šeit pie jums un ar jums atkal tikties. Jā, daudz jaunu seju, bet arī dažas pazīstamas eh, no iepriekšējās reizes, uh, kad uh, apmeklēju Eiropas parlamentu. Es tiešām vairāk iemeslu dēļ augstu vērtēju šādu iespēju šeit būt. Vispirms es šeit jūtos kā mājās, pats esmu bijis parlamenta deputāts 20 gadus. Uh, Un es šo te demokrātijas simbolu ļoti augstu vērtēju, jo neskatoties to, ka parlamenta deputātiem ir atšķirīgi viedokļi par daudziem jautājumiem, mēs visi ticam tādām insti tādiem institūtiem kā parlaments, kā tautas pārstāvība parlamentos, un parlaments spēlē ļoti svarīgu eh, lomu mūsu nācijās, dažādās valstīs, un arī Eiropas parlaments ir uh, ļoti svarīgs veidojot Eiropas politikas, un tas savukārt ir svarīgi visiem NATO partneriem un sadarbībai ar NATO. Un tad es augstu vērtēju iespēju šai būt arī tādēļ, ka cieši ticu es sadarbībai ar NATO, un es vienmēr cenšos ierasties, kad vien jūs mani aicināt, uh, Un man ir ļoti cieša sadarbība ar jauno vadību Eiropas Savienībā. Jau zināt, kā Fonderlains kundze ilgus gadus bija aizsardzības ministra Vācijā un arī Žanu Mišēlu. Un pagājuši nedēļ tikos ar ārlietu ministriem, ārlietu ministru padomē un arī ar augsto pārstāvu Borelu Un pēc divām, trīs nedēļām Borels ieradīsies uz eh, NATO aizsardzības ministru sanāksmi. Tā kā mēs tiekamies dažādos formātos, dažādos līmeņos, un tas vienkārši tikai apliecina ciešo sadarbību starp Eiropas Savienību un NATO. Mēs esam divas atšķirīgas organizācijas, un, protams, ka mums ir jārespektē vienam otra atšķirības. Uh, Uh, ievērojot uh, procesu atšķirību, bet es apsveicu faktu, ka par spīti visām šīm atšķirībām mēs esam sapratuši, ka ir jāsadarbos, jāstrādā kopā, jāstāv vienam par otru. Un mm, pēdējos gados mums tiešām ir izdevies pacelt uh, prezidentālā līmenī šo te sadarbību. Uh, un e, tas ir izdevies efektīvāk e, nekā mēs to esam darījuši iepriekšējos gados. Un fakts, ka esam e, spējuši sadarbojušies pret kiberapdraudējumu, hibrīda apdraudējumiem ir Irākā, Afganistānā. Tas ir viss svarīgi ne tikai Eiropas Savienības dalībvalstīm, bet arī visām NATO dalībvalstīm. Um, arī runājot par Egejas e, jūru, mums šeit ir izvietoti seši NATO kuģi, kas e, cenšas nodrošināt nolīgumu starp ES un Turciju, lai noregulētu bēgļu e, krīzi. Savukārt misija Sofija, operācija Sofija vidusjūrā, tā ir jūsu, bet mēs varam darīt vairāk, lai sniegtu atbalstu situācijā, ja tas tiktu prasīts vai Eiropas Savienība to vēlētos. Piemēram, ieroču embargo uh, pret Lībiju nodrošināšanai. Uh, nu, um, ir arī daudz citu pasākumu, kuros mēs sadarbojamies. Tā kā fakts ir tāds, ka jā, protams, mēs esam divas dažādas organizācijas, bet mēs arvien ciešāk sadarbojamies un es vēlētos sākt ar Eiropas uh, Savienības un NATO uh, uzteikšanu par spēju uh, kopā realizēt arvien vairāk un vairāk pasākumu, kopīgu pasākumu, kas tiešām demonstrē mūsu sadarbības svarīgumu. Un es esmu pārliecināts, ka šī sadarbība, es ticu šai sadarbībai, kā arī sadarbībās ar Ziemeļameriku un Eiropu. Uh, un eh, Eiropas Savienībā ar NATO sadarbojoties ciešāk, mēs nodrošinam arī to, ka arī Eiropa ciešāk sadarbojas ar Ziemeļameriku. Un eh, transatlantiskā saikne eh, starp abām Atlantijas okeāna pusēm par spīti tam, ka uh, cilvēki bieži uh, eh, saka apšaubīt to, cik šīs saites ir stipras abās Atlantijas okeāna pusēs. Bet es domāju, ka šo sadarbību simbolizē gan uh, Eiropas Savienības un NATO sadarbība, bet arī NATO pats par sevi, jo NATO ir transatlantisks projekts un transatlantiska organizācija. Un šeit ir arī šī saikne, pastāv šī saikne par spīti visām atšķirībām un uh, viedokļu uh, un domstarpībām, jo tāds jāpastāv par jautājumiem, piemēram, tādiem kā tirdzniecība, klimata pārmaiņas, ir daudz šādas lietas, jaunais, jaunais zaļais kurs un tā tālāk ir virkne, virkne ļoti svarīgu jautājumu, bet es tomēr ticu transatlantiskajai sadarbībai, jo par spīti šīm atšķirībām mums ir jāstāv cieši blakus un kopā, jo kopā mēs, protams, esam drošā, lielākā drošībā un spēcīgāki. Uh, Un nestoties to, ka ir atšķirības tirniecības jautājumos un klimata jautājumos, tas, protams, viss ir svarīgi, bet mums ir kopējs interesi, tad, kad mēs runājam par mieru un drošību. Un tieši tādēļ es eh, esmu pārliecināts, ka transatlantiskās attiecības ir eh, jāstiprina, nevis jāvājina. Nu, un mums jāsaskaras ar zinām paradoksu, jo par spīti tam, ka ir šīs viedokļu atšķirības un domstarpības, uh, Un daudz droši vien tieši par tiem arī man uzdos jautājumus savos e, komentāros. Bet par spīti šīm atšķirībām ir šāds paradoks, ka mums ir domstarpības, taču Ziemeļamerika un uh, Eiropa darbos kopā, un tas tā tur darīs daudzus gadus. Eh, jo eh, nav tā, ka mm, Amerika tā kā aiziet no Eiropas. Nē, Amerikas klātbūtnī Eiropā drīzāk eh, pastiprinās. Un pēdējos gados šī te klātbūtne ir tikai pieaugusi. Ir vairāk infrastruktūras investīcijās, iekārtās Un pēc pāris nedēļām notiks uh, operācija Europe Defend 2020, uh, un uh, tajā piedalīsies 20 tūkstoši karē, karavīru no Amerikas puses. Tas ir lielākais skaits karavīru no Amerikas, kas ir piedalījušies šādās te pasākumā. Tā kā nekādā gadījumā nevar teikt, ka viņi ir mazāk klātesoši Eiropā. Nē, viņi ir drīzāk otrādi vairāk klātesoši. European allies are also stepping up. Uh, um. uh, arī tas, protams, sniedz lielāku atbalstu un attīsta arī uh, Eiropas spēkus un uh, spējas palielinot eh, karaspēka gatavību un tā tālāk. Eh, bet eh, jāsaka, ka arī izdevumi aizsardzībai no ASV puses samazinās, kamēr Eiropas pusē tie palielinās. Nu, varbūt netik daudz, cik vajadzētu. Nu jā, šis ir salīdzinājums starp abām pusēm. Uh, Un jāsaka, ka eh, visi sabiedrotie eh, un arī Kanāda eh, vairāk investē aizsardzībai vairāk par 130 miljārdiem eiro kopumā, un tas ir ievērojams cipars. Un no ASV kāds bija vēstījums decembrī, tas bija tāds, ka viņi tiešām novērtē šo progresu. Un mums ir jāatrast, ka mēs investējam vairāk nevis tāpēc, eh, lai mēs vairāk, eh, vairāk tad Eiropas plus investē vairāk nevis tāpēc, lai izpatiktu Trumpam, bet eh, būt, investē paši savā drošībā. Un uh, Londonas samitā 14. gadā jau par to tika lemts lai mm, nodrošinātu šo te finansējumu pieaugumu. Un paradoks ir tāds, ka par spīti tiem dažādiem jautājumiem, kas tiek uzdoti, vai transatlantiskā saite ir gana stipra. Jāsaka, jā, ka tā ir kļūst tikai stiprāka pēdējos gados, un mēs faktiski esam varbūt vēl ciešāk kopā kā visos iepriekšējos gados. Un tas būs arī vajadzīgs. Es, uzskatu, ka ļoti svarīgi, lai Eiropa un Amerika turētos kopā. Un tas ir svarīgi šodien un būs svarīgi arī nākotnē, lai varētu stāties pretī e, esošajiem un arī jauniem izaicinājumiem. Un šeit es mēlētos minēt trīs. Pirmkārt, cīņa pret terorismu. Ir ļoti daudz problēmu, ļoti daudz iemeslu, e, kāpēc par to būtu jāsatraucas. Bet e, mums ir jāatzīst, ka kopā mēs esam ievērojami pavirzījušies uz priekšu netika nesen ASIS eh, kontrolētā teritorija, kas ir tikpat liela kā apvienotā eh, karaliste, um, izmantojot uh, militārus uh, spēku, uh, faktiski tika uzturēta verdzība, kuru grūti pat iedomāties mūsdienās, un viss šī teritorija tagad pateicoties kopējiem spēkiem ir atbrīvota, un ASIS vairs nav kontrols pār šo te. Mm, teritoriju, un to panāca eh, kopdarbība starp eh, ASV un eh, Eiropas Savienību, un tas nav nekāds sīkums, jo tas prieš, tiešām prasīja pamatīgas pūles. Un es gribētu teikt, man ir nedaudz bail, ka mēs reizēm piemirstam par šīm briesmām, kuras var atgriezties, un ka mums ir jāturpina atbalstīt uh, Irākā cīņu pret ISIS, jo nekas tur vēl nav beidzies, un uh, globālā koalīcija ciņā pret Daesh, uh, tur ne tikai Eiropas Savienība ir locekla, bet arī NATO kopumā, un uh, šeit ir, piemēram, uh, šie te bīstamība, ka. Um, saskaņā ar pēdēj, pēdējo notikumu dēļ ir apturēta, ap, mā, militāro spēku apmācību Irākā, bet es ceru, ka tā drīz atjaunosies, jo uh, nav izslēgts militārais eh, konflikts šeit un uh, Islāma valsts var atgriezties. Ir daudz lietas, ko es gribu teikt, bet es gribu teikt kādu vienu svarīgu lietu. Kad es skatos uz to, ko rietum globālā koalīcija var darīt ciņā pret terorismu, Es nemaz neraugos tik daudz uz kaujas operācijām. Esmu pārliecināta, ka NATO var tikt galā ar uh, kaujas operācijām. To NATO ir pierādījis Balkānos un citur, ja vajag. Bet ilgtermiņā ir daudz labāk, ja mēs varam apmācīt vietējos spēkus, lai viņi paši varētu uh, cīnīties pret terorismu. Labāk ir stabilizēt uh, šīs te valstis, jo gal galā viņi tik un tā mūs uzlūko kā potenciālus okupantus. Uh, Un eh, tāpēc labāk NATO koncentrējas nevis uz eh, kaujas operācijām, bet uz eh, kapacitātes celšanu pašās valstīs, kā Afganistānā, kā Irākā un kā mēs darbojamies, sadarbojamies arī ar uh, Jordāniju un Tunisiju, un citiem partneriem reģionā, attīstot uh, viņu izlūk, uh, spējas un tam līdzīgi. Uh, Tātad vietējās kapacitātes, vietējo spēju celšana ir svarīgāka un varbūt eh, nozīmīgāka par kaujas operācijām. Un eh, šeit es eh, ir klātesoša un sadarbojas, un es domāju, ka mm, tas viss ir jāturpina. Nu, protams, ka to nevar darīt Eiropa viena, tas ir jādara kopā ar Ziemeļameriku. Un lūk, tieši šāda platforma mūs vieno. Otra lieta vai varbūt izaicinājums, pret ko jāvēršas kopā, e, ir Krievija. Kā jūs zināt, NATO mēs esam izstrādājuši e, divu e, ceļu pieeju. As long as we are strong, as long as we are united, as long as we are firm, we can also talk to aizsardzības uh, spēku stiprināšana un uh, dialogs, bet eh, labāk dialogs, eh, protams, ir, eh, tas nav vājuma izrādīšana, tā ir, tas ir mūsu spēks. Mums vajag Kanādu, Zie ASV, lai viņi tā tad piedalītos, bet mums ir vajadzīga arī Ziemeļamerika, lai veidotu šo te saprātīgo dialogu. Nu, attaroša aizsardzība, tas arī ir tas, kur mums viņi ir vajadzīgi. Uh, Bet, ja mēs vedam sarunas par bruņojuma ierobežošanu, tad mums ir vajadzīga arī Ziemeļamerika, piemēram, par vidē darbības rādījus raķe, nolīgums par vidē darbības rādījus raķešu aizliekšanu un NATO platformu, kur to var darīt. Un, protams, ka ir divpusēji sarunas noregulējums starp ASV un Krieviju, bet uh, lai būtu tāda jēgpilna ieroču un bruņojumu kontrole, tad, protams, šeit ir jāiesaist arī Eiropa eh, šās sarunās ar uh, Krieviju. Nu, es došos uz priekšu, jo man vajag atstāt laiku arī jautājumiem un atbildēm. Un trešais izaicinājums ir tehnoloģijas un to radīt izaicinājumu. Autonomās ieroču platformas, izlūk, izlūk informācija, eh, lielie dati. Tas mainīs eh, kara darbības eh, raksturu tikpat daudz, kā savu laiku to mainīja industriālā revolūcija. Un tāpēc eh, mums kopā ar NATO, Eiropai kopā ar NATO ir eh, jāraugās to, lai mēs saglabātu eh, priekšrocības tehnoloģiju jomā. Jo pastieties, kas notiek Ķīnā. Tad, kad mēs runājam, piemēram, par mākslīgo intelektu, mēs redzam, ka Ķīna būtībā tajā investē ārkārtīgi daudz līdzekļu. Un tad, kad mēs runājam par šīm tehnoloģijām, Un tad, kad mēs runājam par Ķīnas eh, eh, tātad lomas pieaugumu, mēs, protams, saskatām arī savus izaicinājumus. Viss otrs lielākais aizsardzības budžets ir Ķīnai. Eh, pagājuši, kad vien viņi tā tad ielaida uh, um, apgrozībā vai, vai uh, viņu armija palielinājās par 80 kaujas kuģiem, kas faktiski ir tikpat daudz, cik visa ASV flota kopumā. Nu, daži satraucas par Ķīnas lielumu no, un nozīmību Un, uh, lai stātos tam pretī, liktu pretī kaut kādu pretsvaru, ir, ir svarīgi apvienoties uh, un sadarboties Eiropas Savienībai ar ASV. Eiropa un Ziemeļamerika, jā, mēs esam vienas monētas divas puses. Jā, protams, ir domstarpības, bet kamēr vien mēs būsim kopā kamēr mēs risināsim izaicinājumus drošības jomā kopā, nu tad Eh, mēs eh, varēsim eh, nodrošināt to, ka šī saikne, transatlantiskā saikne saglabājas stipra un arī sadarbība turpinās. Paldies! Excellent. Lieliski! Paldies, ģenerālsekretāri un dārgie kolēģi! Tagad mūsu rīcībā ir 35 minūtes viedokļu apmaiņai. Man ir rekords garš saraksts runātājiem, vairāk nekā 30 runātāji. Diemžēl ne katram varēšu dot vārdu, došu prioritāti afet un sēde koordinatoriem. Ceru uz jūsu sapratni, bet vispirms dodu vārdu eh, Krisam Pētersam, kurš ir priekšsēdētājs NATO parlamentārajā asamblējā. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt vēlos pateikties Stolterberg kungam pār šodienas uzstāšanos. Man ir divi īsi jautājumi. Pirmais. Lasīju, kā ASV prezidents piedāvā paplašināties tuvajos austrumos. Kāds ir jūsu skatījums? Otrakārt. E, kā priekšsēdētājs NATO asamblējai. Mums ir savu nostājā, bet mums nav baltoša, balsošanas tiesība kā nacionāliem parlamentiem. Vai nevajadzētu e, paaugstināt mūsu statusu? Es domāju, ka ir pienācis laiks. Uh, šādai līmeņa paaugstināšanai. Ļoti labi, un tas ir. Eh, jūsu jautājums bija lakonisks. Nākošais galerkungs no Tautas partijas. Kā Tautas partija mēs atbalstam jūsu skatījumu par esošo situāciju. Vienā no iepriekšējām reizēm jūs sacījāt, ka eh, kopīgi ir jāveido izturēt spēja un uh, jādomā par eh, investīcijām aizsardzībā, par šo pēdējo. Tā kā eh, šeit ir vairāk runa par aizsardzības fondu izveidošanu. Kāds ir jūsu skatījums uz to? Tālāk strateģiskā autonomija ir vārds, eh, kas izraisa uh, reizēm grūtības. Vai jūs piekrītat, ka mums vajadzētu lemt pār, eh, pašiem vajadzētu lemt, eh, eh, piemēram, Lībijas gadījumā? Vai jūsuprāt šeit ir nepieciešama strateģiska autonomija, lai Lībijā mēs varētu rīkoties, kā uzskatām par pareizi? Paldies, Tonino Pitsula. Paldies, priekšsēdētājs. Apsveicam ģenerālsekretāru parlamentā. Šajā laikā ir ļoti būtiski saglabāt NATO politisko koheiziju un vienotību. Ja patur prātā Turcijas darbības Sīrijas ziemeļos, vidusjūras austrumos, kā arī Turcijas autonomās aktivitātes reģionā, kas neatbilst NATO kohēzijai, kāds ir jūsu skatījums attiecībām ar NATO dalībvalstu Turciju? Kādas ir jūs, jūs skatījums par attiecībām ar Krieviju, ņemot vērā viņa ietekmi reģionā un to, ka Turcija nesen ir iegādājusies Krievijas? pretgaisa aizsardzības sistēmu. Paldies, Tonino! E, nākošais runātājs no Riņū grupas - Petras Auštrevičus. Paldies! Ģenerāls sekretāri! Riņū grupa cerīgi raugās sadarbību ar jums. Jūs pieminējāt Eiropas aizsardzības savienību. Ko tas varētu nozīmēt, lai varētu garantēt to, ka 22 dalība valstis, kas ir eh, NATO eh, dalība valsts no Eiropas puses, varētu kopīgi risināt izaicinājumus ģenerālsekretāri par nākošās, nākošo nedēļu notikumiem, kas ir svarīgs, tas ir Brexit. Un ko varētu garantēt, lai apvienotā karaliste būtu eh, cieši eh, sadarbības partners Eiropas Savienībai, esot NATO dalībvalsts. Šeit na, ir jārunā ne tikai par transatlantiskajām, bet translamanšu attiecībām. Un nākošais punkts - jūsu komentārs par līdzīgi domājošiem partneriem, kurus mēs varētu piesaistīt mūsu aktivitātēm, lai stiprinātu mieru un stabilitāti pasaulē. Kas E, būtu domāts ar līdzīgi domājošiem. Ceru, ka šis saraksts ir pietiekami garš. Nākošais ir Renāts Butikofers no zaļajiem. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ģenerālsekretāri. Man ir trīs jautājumi. Pirmais. Nesen NATO pirmo reizi e, sa sarunājas ar Ķīnu, un jūs atkārtojāt to, ka pār izaicinājumiem un iespējām, tad kādi būtu visnozīmīgākie izaicinājumi un vai NATO vajadzētu nodrošināt lielāku klātbūtni Dienvidķīnas jūrā? Otrais jautājums. NATO loma Lībijas lietā. Trešais jautājums Stratēģiska autonomija jau izskanēja to pieminē Gāverkungs. Manuprāt, nereti šis eh, jēdziens nāk ar antināto toņiem. Es gribētu dzirdēt jūsu definīciju stratēģiskajai autonomijai. Paldies! Eh, Žeroms Leģija no IT grupas. Paldies, priekšsēdētāji, ģenerālsekretāri, daudz var runāt par NATO. Daudz var teikt par NATO un tā pārveidu kopš augstākā beigām. Man likās, ka es klausos Savienoto valstu pārstāvu, jūs dzirdot, tavu brīnums, jo amerikāņi ir galvenie eh, maksātāji un jums jāizstāv budžets, bet dzirdot jūsu nesen sacīto, kas ir visa, bija visai dāsns pret Turciju, tas rada problēmu. Eh, Turcija ir Sīrijas un Lībijas konflikta aktīvs dalībnieks, un katru reizi uh, alianses iekšienē šādas problēmas varētu radīt eh, strateģiskas uh, problēmas. Turcija pārkāp Kipras suverenitāti. Kipra ir dalībvalsts. Erdogans atklāti iejaucas Francijas un Vācijas iekšējās lietās. So, um, tas pats Erdogans manipulē uh, Eh, migrantu jautājumu, lai nodarbotos ar reketu, un eiropieši vēl aizvien maksā par to. Tas, manuprāt, apliecina šīs alianses uh, novecojušo raksturu, un es neredzu, nesaskatu šveit vairs Francijas intereses. Thank you. Paldies. divi koordinatori no ECR. Anna Fotīga, vai es varētu dot vārdu Džefrijam un Ordenam, jo š... tā varētu viņa pēdējā uzstāšanās. Ja mēs vēlamies runāt abi, bet dodu vārdu Džefrijam, labu transatlantisku attiecības vārdā. Ļoti jau jauki priekšsēdētāji. Uh, uh, former Secretary of the International Military Staff of NATO. Um, so naturally you are uh, highly welcome here. Uh, I just want to... Es gribu pieskarties diviem punktiem. My, uh, my approach is uh, slightly different. Mana pieeja būs varbūt nedaudz atšķirīga, un manuprāt, ir divas tendences kuras varētu apdraudēt alianses vienotību. Pirmā. E, tā saucamā strateģiskā autonomitātes izpratne un ekskluzīvā pieeja aizsardzības rūpnieciskai attīstībai, neraugoties uz uh, uh, sadarbību ar NATO, bet kā tas varētu izpausties uz mūsu attiecībām. Un tagad eh, par Turciju runājot un e, vilinājumiem Turcija meklēt sabiedrotos citur. Mums ir jāpatur Turcija savā pusē, un šī tendence manī vieš bāžas. E, Paldies, Džefrī, vai kāds izteiksies no goē? E? Pie runātāji nav pieteikušies. Viens no jums. Dāmām priekšroka. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ģenerālsekretārs Stoltenberg kungs. Nu, jūs daudz runājāt eh, par to, ka eh, mums uzlabojas attiecības eh, NATO dalībvalstu starpā, un par to man nav nekādu šaubu, tam es piekrītu. Bet kas attiecas uz finansiālo pusi un uz Vācijas karēju darbību, darbību vingrinājumos eh, eh, arī ASV eh, karavīru klātbūtne Eiropas kontinentā, jā, tas viss tā var būtu, bet runājot par visu, ko jūs plānojat darīt attiecībā uz ASV budžetu šajās mācībās un cik eh, un cik daudz katra eh, cita NATO dalībvalsts tajā investē. Un eh, ko jūs domājat par to, ka NATO ir iestājusies smadzeņu nāvi, kā to nu, sacīja prezidents Makrons? un um, Eiropa gatavojas veidot pati savus aizsardzības spēkus. Paldies, kolēģe! Ģenerālsekretāra kungs, e, pirmajā brīdī man jau šķita, ka Borela kungs e, savulaik saņēma stipri mazāk jautājumu nekā jūs e, šobrīd. Tāpēc, nu, vārds jums. Jā, paldies. Nu, nezinu, vai spēšu atbildēt uz visiem jautājumiem. Vismaz mēģināšu tā tematiski pieskarties uh, tām, tām nozīmīgākajām problēmām. Pēters kungs interesējās par ASV, par, par uh, Uh, to, ko Trumps ir prasījis, ka ir jāintensificē NATO klātbūtni tojos austrumos. Ko tas nozīmē? Nu, uh, mēs par to šobrīd diskutējam. Tas ir iekšējs NATO process uh, kopā ar mūsu partneriem un neapšaubāmi ar reģionālajiem partneriem - Irāku, Jordāniju par to, eh, vai un kā NATO varētu tur intensificēt savu klātbūtni. Šobrīd es jums nevaru, nevarēšu pastāstīt, kas tieši tiks darīts, bet uzskatām, ka tam ir potenciāls. Bet ne jau eh, tieši veicot militāras operācijas, kaujas operācijas. Uh, šeit jautājums ir par to, kā mēs varam uh, rīkoties, lai uh, situācija nenonāktu pie uh, atklātas kara darbības, pie militāra konflikta. Un, ja paraugāmies uz Irāku, tad uh, te esmu cieši pārliecināts, ka nerīkojoties šobrīd, uh, Eh, var pienākt brīdis, kad eh, neatliks nekas cits, kā atgriezties pie kara darbības. Es 2003. Eh, gadā, kad biju Norvēģu politiķis, es iebildu un protestēju pret sabiedroto iebrukumu Irākā. Mm, bet nu, visi zinām, kas notika pēc tam un, un kā uz skatuves nāca ISIS un ka izvēle laika gaitā bija stipri ierobežotāka. Uh, tās valstis, ko es pazīstu vislabāk, eh, viss politiskais spektrs no labā līdz kreisajam eh, bija vienisprātis, ka nedrīkstam nos, noskatīties, kā ISIS eh, pieņemas spēkā, iekaro teritorijas, nogalina cilvēkus, izvaro un apdraud valdību Bagdādē un, un, un reģionālo stabilitāti. Un uh, arī tad es iebildu pret pārsteidzīgu rīcību uh, un allaži iestāšos pret pārsteidzīgu uh, militāru iejaukšanos, uh, bet ir nepieciešami, nepieciešami speciālās vienības, ir nepieciešami speciālisti, cilvēki, drošības speciālisti, uh, jo citādāk par to ar savām dzīvībām samaksās vietējie. Situācija Rakā nesen bija ļoti smagu tādu uh, neapskaužamu pūliņu uh, rezultāts. Mums uh, ne, ne, nesekmīgs rezultāts, un mums ir jāstrādā, lai nepieļautu, ka tas atkārtojas. Tāpēc kāds ir risinājums? Risinājums ir celt kapacitāti, un te NATO var palīdzēt. NATO var palīdzēt apmācot militāro personālu, uh, Eh, tas noteikti, noteikti varētu būt labs un vērtīgs ieguldījums. Un tad eh, var jau būt, var jau būt pēc pāris gadiem eh, ne, neatliks citu risinājumu, kā iet tiešā militārā uzbrukumā jo, jo situācija ir nestabila ne tikai Irākā, bet arī Sudānā kur liels, liels darbs ir ieguldīts, lai veidotu struktūras, lai apmācītu karavīrus. Tā kā šie centieni ir eh, jāintensificē. Eh, šeit ir ASV vadīto spēku koalīcija, šeit ir NATO koalīcija, kas, eh, NATO valstis, kas ir gatavas darboties. Es par to pagājušajā nedēļā pats runāju ar Irākas premjeru. Uh, Eh, šonadēļ tikšos ar Irākas eh, prezidentu. Tā kā viss notiek, eh, ciešā sadarbībā tiek meklēti risinājumi, un irākieši mūs lūdz nāciet palīgā, sūtiet instruktorus, taisiet kursus, mācības mūsu karavīriem, mūsu speciālistiem tā, lai viņi būtu gatavi rīkoties. Uh, Un uz, uz, uz šo jautājumu es e, nevarēšu sniegt atbildi, proti, ko NATO e, grasās darīt konkrēti tuvākajā laikā, bet ir skaidrs, kas tas apmēram varētu būt. E, kopā ar partneriem minēja jau tātad Irāku, Jordāniju, bija jautājums par Eiropas parlamentu. Nu, es nebūšu tas, kurš to izlems. Es kā NATO ģenerālsekretārs Nē, negrasos un nemaz neesmu tiesīgs diktēt Eiropas parlamentam, ko tam būs darīt, eh, kā tam būs mūtu asamblēt, eh, kā, kā tam būs eh, mūsu atbalstīt. Šeit ir iespēja mums, nu, nāk klajā ar idejām caur NATO parlamentāro asamblēju. Tālāk, strateģiskā autonomija, Eiropas aizsardzība, Eiropas aizsardzības savienība. Es jebkurā gadījumā atbalstu to, ka Eiropa nopietnāk domā par aizsardzību. Nu, nu, kāpēc gan lai es tā nedarītu? Kāpēc es lai tā nedomātu? NATO ir bijis eh, Eiropas valstu drošības garants eh, desmitgadēm. Ja jūs tagad, eh, kā Eiropas valstis, domājat par to, kā palielināt izdevumus aizsardzībai, kā novērst uh, Eiropas aizsardzības industrijā šo, šo fragmentāciju, šo nesavietojamību. Es par to tikai priecāšos. Taču tāpat laikā Tas ir arī tas, par ko ir pārliecināta Ursula von der Leyen, eh, ko viņa sacīja savā uzrunā Eiropas parlamentam. Šeit runa nav par NATO alternatīvu, par NATO konkurentu, sāncensi. Vairāk kā 90% Eiropas Savienības uh, iedzīvotāji ir NATO valstu iedzīvotāji. ceļot uh, Eiropas aizsardzības spējas, mēs ceļam NATO aizsardzības spējas. Tas ir vienīgais, kas šeit ir no svara. Uh, šo centienu intensificēšana ir uh, tikai un vienīgi atbalstāma un, un, un apsveicama. Tiklīdz ir kāds jauns drons, tanks, bruņotās tehnikas vienība, lidmašīna, kas nonāks Eiropas valstu bruņojumā, tas automātiski nozīmēs to, ka tas nonāk arī NATO bruņojumā. Bet jā, te kaut kā uh, tiek veidotas jaunas barjeras, uh, jaunas uh, robežas, uh, tad gan šeit slēpjas zināms risks. Jo tas cita starpā ir arī ēst līgumos norā, noteikts, ka uh, tās valstis, kas ir NATO valstis, tām uh, NATO ir un paliek kolektīvās aizsardzības garants un stūrakmens. Uh, Ja paraugāties geogrāfiski uz eh, to, ko, ko nozīmē eh, Brexits, tad kāda būs situācija? 80% no NATO kopējā finansējuma nāks no uh, Eiropas valstu gadījumā nāks no valstīm, kas nav Eiropas Savienības valstis - ASV, Kanāda un apvienotā karalista. Un tāpat arī geogrāfija. Paraugieties, kur ir ziemeļi, kur ir dienvidi, kur ir uh, Uh, rietumi, kur ir austrumi. Nu, uh, atšķiras viedokļi par Turciju, Turcijas lomu un Turcijas uh, pēdējā laika darbībām. Tur ir Turcija. Visas šīs valstis, lielās un mazās, ir, ir, ir strateģiski nozīmīgas tādu vai citādu apsvērumu dēļ ja pašas Eiropas valstis nevēlas maksāt par savu kolektīvo drošību, nu tad tas jau ir jums izlēmjams jautājums. Nu, to varu sacīt par šo strateģisko autonomiju. Ja, nu, jautājums ir, kā to definēt? Nu, es noteikti nebūšu tas, kas to darīs. Varu piebilst tikai to, ka tas ir absolūti neskaidrs jēdziens strateģisks. Nu, tā tad kaut kas liels, autonomija. Nu, nu, nu ko tas nozīmē? Nu, neizklausās pārāk labi. Eiropai un Ziemeļamerikai ir liktenis lēmis iet kopīgu ceļu. Varbūt ir kaut kāda definīcija, kuru es aplūkojot varētu teikt, jā, es, es tam varu piekrist, bet es tādu vēl neesmu dzirdējis. un jebkādi mēģinājumi kaut kā attālināt Eiropu no Ziemeļamerikas ne tikai vājinās transatlantiskās saites, bet arī sašķels pašu Eiropu. Pati Eiropa kļūs vājāka. Būs valstis, kurām šāda virzība nebūs pieņemama. Tāpēc, mēģinot atdalīt Eiropu no Ziemeļamerikas, jū, jūsu, jūsu rokās uh, sadalīsies pati Eiropa. Un es, Eiropa, kā Eiropietis, runāju mūsu visu vārdā. Un uh, es uh, esmu pārliecināts, Eh, es, es, eh, būdams Norvēģijas politiķis, aizvadīju divas neveiksmīgas, divas neveiksmīgas kampaņas par manas valsts iestāšanos Eiropas Savienībā. Eh, te mums ir kopīgs liktenis, te nav runa par alternatīvu vai konkurējošu risinājumu, te ir runa par kopīgu nākotni un kopīgu likteni. Turcija, visi šie jautājumi. Es pāris dienas pēc šīs militārās operācijas biju Stambulā, kur uh, stāvēju soli no uh, aizsardzības ministra un Turcijas uh, prezidenta un paudu nopietnas bažas par šo Turcijas iztenoto militāro operāciju un pasvītroju, cik svarīgi ir mazināt spriedzi, cik svarīgi ir nepieļaut militāra konflikta eksplozija. Un amerikāņi ir tikušies ar turkiem, šeit eh, tādu konfliktējošu viedokļu vēl ir daudz, bet skaidrs ir tas, ka Uh, militārā spriedze Sīrijas ziemeļos ir būtiski mazinājusies. Un tagad ir īstais brīdis, kritiski svarīgais brīdis, lai rastu ilgspējīgu, mierpilnu uh, politisku risinājumu. NATO Tāpat arī jāatceras, ir 29 valstu alianse, tāpēc viedokļi alaži ir atšķīrušies, mm, to neviens nenoliedz un to nav iespējams noslēpt. Uh, sabiedrotie satiekas, viens otru kritizē, viens, viens otram nepiekrīt, bet beigās vienojas, vienojas par to, par ko ir svarīgi vienoties. Tostarp par situāciju tojos austrumos, par situāciju Sīrijā, uh, par eh, ekstrēmistisku organizāciju eh, nepieļaujamību, par eh, situāciju iepratim Daesh un ISIS. Turcija ir un paliek mūsu strateģiski nozīmīgs sabiedrotais. Turcija ir tā NATO valsts, kura ir uz savas ādas pēdējā laikā saņēmusi visvairāk militāru triecienu, tieši vai netieši, un, un, un šo nastu izjutus vissmagāk. Eh, Turcija ir valsts, kurā, kuras teritorijā atrodas absolūti vitāli svarīgi infrastruktūras objekti. Brexits. Brexits, eh, vai tas mainīs Eiropas eh, Savienības, vai tas mainīs apvienotās karalītes attiecības ar, ar, ar NATO? Šķiet, ka nē. Esmu pārliecināts, ka nē. Ar Eiropas valstīm gan Eh, jo NATO sadarbība ir cieša, tā apvieno visus, sapulcē kopā, neatkarīgi no tā, vai mēs runājam par ES valsti vai valsti, kas nav Eiropas Savienības valsts. Eh, NATO ir arī eh, politiska platforma, kurā augstākajā līmenī var tikties valstu vadītāji un rast kopsaucējus. Līdzīgi domājoši partneri, jā, neapšaubām, neapšaubām, šādas partneru attiecības ir jāveido un jākopja, Butikoferu kungs, Ķīna, izaicinājums. Nu, nu mēs tā kā neie, neie, neizvietosim NATO spēkus Dienvidu Ķīnas jūrā. Ķīna pati nāk pie mums kibertelpā, mēs, un tam mēs esam gatavi. Es, tā ir milz investīcijas veikosi Āfrikas kontinentā šeit nā, un, un mums ir jāspēj uz to reaģēt ķīnieši veido tādas ieroču sistēmas, kas eh, arvien vieglāk un, un ātrāk spēj eh, nodarīt kaitējumu Eiropai, Eiropas infrastruktūrai. Libija. Es mm, katrā ziņā atbalstu ANO centienus politisku risinājumu rašanai. Eh, es atbalstīju un, un izteicu labēlīgus komentārus Berlīnas konferences virzienā. NATO mm, šādus centienus allaž ir atbalstījusi. Uh, Eh, tā kā tāda lūk ir īsumā mana atbilde eh, uz jautājumu par ārkārtīgi sarežģīto situāciju Lībijā. Eh, tur vienkārši tādi taisnvirziena risinājumi nav, diemžēl, iespējami, bet uz labu vai sliktu šī operācija tā tad ir skaidrs pierādījums tam, cik laba un kvalitatīva ir NATO un Eiropas Savienības sadarbība ar visiem plusiem un, un, un, un trūkumiem. Un, Es nesen biju, pirms jau krietnāka laika, kad pie varas vēl bija Sarkozī un Kamerons, eh, kad eh, tika pieņemts šis lēmums par militāras operācijas īstenošanu Libijā. Es tur biju klāt eh, savā, savā amatā, mm, to nevar noliegt, bet tad pagāja laiks, un mēs kā eiropieši sapratām, ka mums saviem spēkiem bez NATO līdzdalības uh, neizdosies uh, panākt ilgstošu risinājumu. Mēs to sapratām. Uh, sākotnēji šī Lībijas kampaņa tika aizsākta kā, kā tīri Eiropas kampaņa. Pagāja pāris dienas, un, un, un, un mēs tā laika atbildīgie politiķi sapratām, ka nebūs varšana, ka uh, būs nepieciešams iesaistīt NATO. Tā kā vai jūs man piekritīsiet vai nē, skaidrs ir tas, un būtiskais ir tas, ka vajadzības un, un, un gadījumā un, un grūtos brīžos Eiropas Savienība, NATO, Ziemeļamerika, ASV ir un paliek visciešākie sadarbības partneri. Tā par strateģisku autonomiju jau izteicos. Turcija, nu, šķiet arī um, izteicos. Eh, Defender 2020. Eh, tās ir militāras mācības. Militārās mācības alaži ir nozīmīgas, jo tās apliecina iesaistīto pušu spēju, tostarp eh, amerikāņu spēju nodrošināt atbalstu uh, Eiropai, nodrošināt Eiropas aizsardzību un kāpēc vispār NATO eksistē kāpēc ir šīs amerikāņu Eiropas garantijas, kāpēc ir šis piektais pants, visi par vienu, viens par visiem, lai būtu miers, lai nodrošinātu mieru, lai novērstu karu, lai novērstu konfliktu, nevis lai provocētu konfliktu, bet nepieļautu konfliktu. Tāda ir NATO būtība, tāda ir NATO jēga novērst militārus konfliktus, militārus iebrukumus, novērst spriedzi, mazināt spriedzi, uh, ar to garantiju, ar to apsolījumu, ka uh, pie, pie, pie ma mazākajām nepatikšanām, uh, kurās nonāktu kāda no partneru valstīm, sabiedrotajām valstīm, palīgās teiktos visi pārējiem. Un tieši uh, tāpēc arī tiks no, no, aizvadītas šīs mācības lai ik viens uh, agresors uh, skaidri un uzskatām redzētu, ka uh, NATO darbos apliecina savas spējas un, un, un savu, savu apņēmību. Tā bija vēl viens jautājums par strateģisku autonomiju, par tēriņiem. Nu, NATO ir spēcīga organizācija. Tā pielāgojas. Mēs uh, nu pat noslēdzām uh, visgrandiozāko reformu, iekšējo reformu projektu kopš augstā kara beigu laikiem, un ar to apliecinājām, ka mēs esam spējīgi mainīties, iet kopsolī ar laiku, ar uh, laikmetu izaicinājumiem. Un šeit runa nav par uh, tīri militāro kapacitāti, šeit ir runa par mūsu diplomatiskajām, politiskajām spējām, uh, Ehm, dialogs ar Krieviju šeit jāmin par eh, mūsu iesaistīto austrumu reģionā. Nu, tēriņi. Cik tālu es saprotu, mm, kā vēlētāji, tā parlamentārieši reizēm skeptiski izsakās par lielākiem tēriņiem aizsardzībai, jo politiķiem, protams, protams, ir izdevīgāk eh, atvēlēt eh, budžeta līdzekļus izglītībai, veselības aprūpai. Es pats savulaik esmu bijis eh, politiķis eh, savā valstī, eh, pabiju 90. gados arī finanšu ministra amatā un paši griezām izdevumus aizsardzībai. Lūk, nu, tā, tā ir tāda axioma, kā, kā pēc augstā kara uh, visi līksmī apcirpa izdevumus aizsardzībai, ka nu tik būs pasaulē miers un saskaņa un draudzība, bet mazinot aizsardzības izdevumus uh, atslābuma periodā, tad uh, neizbēgami tēriņi ir jāpalielina uh, spriedzes pieauguma apstākļos. Un tagad šķiet, ka uh, sabiedrības noskaņojums drīzāk lietas uzskatīt, ka uh, ir jā, jāaizsargājas, ka ir uh, jāaizstāv savas intereses, mm, kas priedze pieaug, uh, kā uh, Krievija, piemēram, uh, pārkāpj starptautiskus nolīgumus, starptautiskas saistības, kā citas valstis apdraud uh, mūsu mieru un drošību, tad uh, nedrīkstam pieļaut ne mazāko pamatu šaubām vai neziņai par to, ka NATO ir rīcības spējīga organizācija. Tiklīdz šādām bažām būs kaut vai vismazākais pamats, tā noteikti uzradīsies kāds, kas to gribēs pārbaudīt praksē. Uh, Tā kā šeit pilnīgi noteikti visi argumenti ir par labu uh, šo, uh, šo, šo aizsardzības izdevumu palielināšanai, jo tādos laikos dzīvējam. Uh, jā, paldies jums, nekavējoši došu vārdu arī Natālijai Lozo. Jā, paldies priekšstādātāji ģenerālsekretāra kungs arī es centīšos izteikties īsi, Rezumējot šo viedokļu apmaiņu, tā, tā bija ļoti sekmīga. Es vēlos pasvītrot divus tādus elementus, kas izkristalizējās pirmām kārtām atziņa, ka uh, nedrīkstam tagad ļauties tādām laiskām pārdomām par to, kā vajadzētu vai kā nevajadzētu, apstākļos, kad pieaug spriedze, ka tādi spēlētāji kā Krievija izaicina un, un pārkāpja starptautiskās tiesību normas. Uh, Un e, noteikti ir, ir, ir, ir e, pamats e, paust bāžas par atsevišķu NATO valstu politiskajiem un arī militārajiem manevriem. Turcija tātad. tad Eh, mums ir jābūt, jāspēj būt vienotiem iepratim tādiem apdraudējumiem kā, kā, kā, kā Krievija, kas eh, rada nesta, nestabilitātes risku. Eh, un tāpēc Eiropas vienotība un vien, vienprātība ir nepieciešama NATO un NATO ir nepieciešams Eiropai. Skaidrs ir tas, ka Eiropa šobrīd pārāk viegli prātīgi izturas pret aizsardzību uh, Uh, finansējuma ziņā, uh, nodrošinājuma ziņā. Un uh, jāsaprot, ka NATO nav brīnuma alianse, tā, tā nespēja piedāvāt tādus maģiskus risinājumus šī brīža izaicinājumiem. Mūsu uzdevums tāpat nav arī būt par, par, par pasaules policistiem, kas ieved kārtību jebkur pasaulē mums ir jādomā strateģiski. Un tāpēc mūsu šīs dienas sapulce apsveic šo, šo viedokļu apmaiņu un aicina uz, uz turpmāku saziņu arī